Nākošais jautājums darba kārtībā. Bolsas ziņojums par uh, nacionālo un reģionālo kontu sistēmu. Tagad dosim vārdu Bolzas kundzei, mūsu referentei. National and regional account. Nacionālajie un reģionālajie konti, protams, ir visu makroekonomikas statistikas datu pamatā, un tā ir tā lēca, caur kuru mēs skatāmies uz tautsēmniecību. Kā jau jūs visi saprotat, ir ļoti svarīgi nodrošināt tādus statistikas datus, kas būtu korekti. Uh, Nu, kaut vai padomājiet par ekonomikas krīzes aizsākumiem, kā tika manipulēts ar dat statistikas datiem, kā tika sniegti maldinoši dati un cik ļoti negatīvi tas varēja ietekmēt visu Eiropas Savienības tautsēmniecību. Patiešām, jau ilgu laiku šī parlamenta mērķis bijis ir nodrošināt atbilstīgus statistikas datus, uzlabot datu vākšanas sistēmu un palielināt Eurostat pilnvars. Bet Eurostat, protams, var darboties atbilstīgi tikai tad, ja ir pamatoti tie statistikas dati, ko tas saņem. Mēs esam ļoti daudz ko darījuši nākuši ar divu un sešu dokumentu pakotnēm, lai uzlabotu kopējo makroekonomisko situāciju. Divu dokumentu pakotnē arī tika pieņemts lēmums, ka ir jau, jāuzlabo atskaitīšanās iespēja, tostarp arī grāmatvedības atskaitīšanās e, principu valdībām. Protams, ir vajadzīgi labi statistikas dati, lai izsakot šāda veida e, principiem. E ir šajā direktīvas projektā izstrādāti um, priekšlikumi un divi pielikumi. Vienā minēta tie datu komplekti, kas, protams, ir pašsaprotami, un šis uh, slavenais A pielikums savukārt runā par statistikas un grāmatvedības metodoloģiju, un tur ir simtu simtām lapušu teksta. Uh, ko šķiet reti, kurš varbūt izmienīgi sekretariāts ir spējis izlasīt cauri, un viņi novērsa, viņi vērs man uzmanību uz vairākām vietām, par to viņiem liels paldies. Daudz reformu vidū, eh, piemēram, pētniecības un izstrādes jautājumi, kā arī citur ir tās jomas, kas ļoti lielā mērā atspoguļo makroekonomisko situāciju. Tam ir arī dažāda veida ietekme uz IKP un tālāko struktūra fondu sadalīšanas principiem. Uh, bet tas ne, nestāsies spēkā līdz 2020. gadam. Deficīti, ietekme uz deficītu arī tiks uzraudzīta, un arī šī ietekme paredzams būs neliela. Trialogos parlamenta misija eh, sarunu vedējiem bija skaidra. Mēs vēlamies nodrošināt augstas kvalitātes statistikas datus, pārskatāmību un pēc iespējas mazāk izņēmumu un derogāciju. Uh, Atsevišķām mazākām dalību valstīm ir iemesli, kas pamatojas uz resursu trūkumu, un tāpēc tās nespēja nodrošināt tādu pašu statistikas datu apjomu Eurostat kā lielākās dalību valstis. Bet mēs vēlamies pārliecināties, ka derogācijas tiek tomēr saglabātas minimālā skaitā. Tās tiek nemitīgi pārskatītas, un komisija piedāvā metodoloģisku atbalstu šādām dalību valstīm, lai derogācijas varētu laika gaitā atcelt un tās varētu tikt pakļaut vispār, pakļauts vispārējām normām. Uh, Formulējums ir ļoti labi no, iz, izstrādāts šajā ziņā. Lielākais strīdus abos bija tad, kad četras lielās dalība valstis izteica ne, negribību um, piešķirt datus attiecībā uz pensiju saistību datiem kā to paredz budžeta direktīvas eh, sešu dokumentu pakotnes ietvaros parlamentam, tas bija nepieņemam. Mēs to uzskatījām kā tādu eh, acīm redzenu uh, mēģinājumu apkaunojošu, nērtu informāciju noslēpt sabiedrības acīm. Un, lai uzsvērtu savu, savu prasību, mēs pieprasām šos, ziņo, šos datus publiskot. Kā tad mēs varam īstenot godīgas debats par valsts finansējumu, ja dalība valsts uzstāja, ka tās vēlas slēpt konfidenciālus eh, šādus datus, kas ir tik svarīgi? Pēc vairākiem sarunu raundiem tomēr mums izdevās panākt vienošanos, ka visas dalība valstis šos datus uh, nodos, kā statistikas datus. Es domāju, tas ir ļoti labs iegūms pārskatāmības un labas pārvaldības vārdā. Ir arī citi sasniegumi, ko parlaments guva strādājot pie šī ziņojuma, un gribu teikt paldies ēnu referentiem par lielisko darbu eh, pie dokumentu, ko daudz uzskatīja par ļoti garlaicīgu. Bet, kā jau es teicu, te bija arī tādi satraucoši mirkļi un lieliski panākumi. Un jāsaka, šis dokuments būs atbilstīgs instruments, kas, ļau nodroš, kas ļaus nodrošināt ekonomikas pārvaldību. Paldies Baldas kundzei, saka priekšādātājs, un tagad došu vārdu komisāram Potočņika kungam. Komisijas vārdā lūdzu. Paldies priekšādātāji. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, labu vakaru visiem. Nu, man ir tas gods jūs uzrunāt komisijas vārdā. Izsakoties mana kolēģa Šemetas kunga vārdā, kas ir atbildīgs par šo dokumentu, ierosinātās regulas mērķis ir pārskatīt un atjaunināt un uzlabot pašreizēju Eiropas Savienības kontu sistēmu EKS 95. Saskaņā ar nesen atsvaidzināto nacionālu, starptautisko nacionālo kontu sistēmu. Šeit tiek atspoguļot nepieciešamība pēc salīdzināmiem augstas kvalitātes un svaigiem makroekonomikas kopsavilkuma datiem no dalību valstīm. Šies EKS pārskats ir ļoti liels projekts, kas ļaus izveidot nacionālo kontu standartus, kas varēs darboties daudzus gadus uz priekšu. Eiropas līmenī EKS ir ļoti svarīgs instruments nacionāliem kontu datiem, kas tiek izmantot administrācijas nolūkiem, kā piemēram pašu resursu noteikšanu veikšanai, pārliecīga deficīta procedūras iesākšanai, struktūra fonda sadalīšanai un eh, kas tiek izmantot arī koordinācijas un konverģences noteikšanas analīzē, strādājot pie politikām. EKS pārskatīšanas pamatos bija plašas konsultācijas ar nacionālo kontu deficītiem, ražotā, statistikas datu ražotājiem un sagatavotājiem Eiropā. Mēs uzskatām, ka izstrādātais priekšlikums ir līdzsvarots, tiek ņemts vērā, ņemts vērā lietotāju vajadzības un arī sloks, kas tiks likts uz datu iesniedzēju pleciem un administrācijai. Sēkojot ļoti daudz, plašām auglīgām sarunām, esam nonākuši pie kompromisa teksta starp padomu un parlamentu, kura mērķis ir panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Mēs pilnīgi noteikti atbalstām šo kompromisa tekstu. Uh, un formulējumu, jo tas ļaus komisijai iegūt nepieciešamos datus savu politiku izstrādē un ļaus tai īstenot arī monitoringu, jeb uzraudzības uzdevums. Pat tajos gadījumos, ja šeit ir iekļaut arī kaut kāda tāda elementa, kas varbūt gluži neatbilst kopēji izpratnē par to, kādiem šiem e, datiem vajadzētu būt e, katrā atsevišķajā iestādē. Un tāpēc komisija skaidri un gaiši pasaka, ka tā uzskata, ka, piemēram, 2090. līguma pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ir e, autonoms, deleģēt, e, ka komisija ir autonoma deleģēto aktu īstenošanā. Pašreizējā apsvērumā par ekspertu padomu, kur, tie, padomu, kur tiek runāts par vienošanos starp iestādēm, šāda interpretācija tiek arī atspoguļota. Uh, Komisija tāpēc ar nožēlu secina, ka 13. apsvērumā šai ziņojumā šādas izpratnes e, atbalsta nav. Es gribētu no visas sirds tomēr pateikties referentē Šāronai Balzē par to veidu, cik viņa aktīvi iesaistījās sarunās, cik konstruktīvi piegāja šim priekšlikumam pateicamies arī par lielisko sadarbību starp iestādēm, un es domāju, ka tieši tāpēc mums izdosies nonākt pie šī kopējā mēķa, respektīvi izveidot robustu ietvaru harmonizētiem un uzticamiem nacionālo kontu datiem, uz kuru pamata Eiropas Savienības iestādes, baldības un ekonomikas un sociālajie operatori tad tālāk varēs balstīt savus lēmumus. Komisija šobrīd tālāk pievērsīsies savos centienos, gatavojot um, EKS 2010 piemērošanu, tā lai varētu uzraudzīt to īstenošanu dalību valstīs eh, atbilstīgi ja, ja, no vien, pa, apstiprinātiem ietveram, tā lai šie statistika dati būtu pieejami, un tāpat arī strādās pie tā, lai pati varētu izpildīt atskaites datu prasības parlamentu un padomas priekšā. Turklāt ar nepacietību gaidam arī iespēju organizēt auglīgu dialogu ar Ekonu un Eiropas parlamentu, kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai nodrošinātu augstu, pārs, augstas kvalitātes pārskatām un uzskatām datu eh, piekļuvu pieeju par nacionālajiem kontiem un citiem makroekonomikas datiem, kas, protams, svarīgs atbilstīgu saprātīgu politiku izstrādē, un tas, protams, nāks par labu sabiedrībai kopumā. Paldies! Gracias, komisārio. Tiene... Mēs paldies komisāram, tālāk dosim vārdu kom komiteju pārstāvim un vispirms Hibners kundze, kas pārstāv reģionālās attīstības komiteju. Hibners kundze. Gadu gaitā esam guvuši ļoti nelielu progresu nacionālo un starptautisko kontu numerācijai. Bet atbildība šajos līmeņos ir pieaugusi ļoti lielā mērā, jo vien trešā daļa no Eiropas Savienības izdevumiem tiek tēr, tērēti un par tiem atskaitīšanās notiek tieši reģionālos līmeņos. Patiešām reģionālo pārvaldību statistikas datu ievākšana ir ļoti svarīga, lai mēs saprastu, kā notiek valsts līdzekļu tēriņi, kā tiek eh, risināta reģionālo atšķirību novēršana, kā, kādas, kā tiek līdzekļu dalīšana, kā notiek līdzekļu dalīšana starp dažādiem pārvaldības līmeņiem, īpaši šajos laikos, kad jau tā valsts līdzekļi ir ierobežoti un tie ir jā, jāizten, jātērē īpaši efektīvi. Un tas īpaši attiecas uz kohēzijas politiku. Um, Sakojot Sofog klasifikācijai, tā ir jāpadara par normu, jo tādā, gad, tādā veidā mēs ļausim tiem, kam šie dati ir vajadzīgi, labāk izprast to, kā norisinās šie reģionālie tēriņi, izdevumi, kā tie tiek sadalīti pa kategorijām un cik efektīvi šie izdevumi ir. Paldies! E, Tālāk runās runātāji, kas pārstāv politiskās partijas, un pirmais no tiem tautas partijas vārdā būs Stolojona kungs. Uz divām minūtēm lūdzu. Thank you, Mr. President. First of all. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmām kārtām vēlējos pateikties Balzas kundzei par izcili veikto darbu, kas eh, ir redzams šajā ziņojumā. Mēs ļoti labi esam informēti par to, eh, kādas bija problēmas ar sociālajiem makroekonomikas datiem, sagrozītiem eh, rādītājiem par budžeta deficītu un normu trūkumu ir nepieciešami caurskatāmāki un eh, precīzāki statistikas dati un harmonizētas normas ar eh, galvenajiem tirzniecības partneriem. Ziņojums, par ko diskutējam šodien, ir uh, gara, bet veiksmīga trialoga rezultāts. Mana politiskā grupa balsos par šo ziņojumu. Lielas paldies! Paldies! Un tagad sociālistu grupas vārdā uz divām minūtēm runās Sančes Prezēdo kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos pateikties referentam, ēnu referentiem. Gribēju pateikt, ka šie priekšlikumi ir ļoti būtiski, lai valsts struktūras un uh, tautsaimniecības varētu labi un nevainojami darboties. Kvalitatīvāki dati varēs garantēt kvalitatīvāku ekonomisko pārvaldību. Ir nepieciešams salīdzināmi un uzticami dati, kas ir apkopoti izmantojot vienu un to pašu uh, metodoloģiju. Mēs jau 70. gados runājam par nacionālajiem un reģionālajiem kontiem. Un 1997. gadā jau tika uh, ieviesta pirmā regula, kas balstījās uz nacionāliem kontiem un uh, ANO nacionālo kontu sistēmu. Un tika ieviesta arī jaunā ANO sistēma, kas tika pieņemta 2009. gadā. Mūsu piedāvātā metodoloģija ir līdzīga jau iepriekšējām, bet vēl precīzāka un detalizētāk ļaujot apkopot pēc iespējas pilnīgākus datus. Mēs vēlamies uh, apkopot sociālos, ekonomiskos vīdes datus, uh, vēlamies, uh, lai pēc pamatojoties uz šiem datiem, mēs varētu uh, arī labāk raksturot katru valsti, to izvērtēt. Uh, mm, tas mums atļautu arī labāk, mērtiecīgāk uh, pieskaņot tām uh, reģionālo politiku un kohēzijas politiku. Ar nepacietību uh, gaidām to, kad ziņojums uh, tiks pieņemts un darbu, kas tam sekos. Uh, Paldies, un tagad liberāļu grupas vārdā uz pusotru minūti Masa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šis ziņojums ir ļoti nozīmīgs, jo tas ir viens no nedaudzajiem ziņojumiem, eh, kuru Eiropas komisija uzskata par pietiekami nopietnu gan reģionālā, gan Eiropas līmenī. Es domāju, ka komisijai vairāk vajadzētu iesaistīties reģionālo datu apkopošanā, lai labāk izprastu to, kas tad īsti notiek dalību valstīs. Piemēram, Spānijā nav caurskatāmības likuma. Pilsoņi nav informēti par to, kā eh, teritoriāli tiek sadalīti valsts līdzekļi. Tāpat pilsoņi neko nezin par teritoriālo nodokļu ievākšanu, kas tiek ievākti centralizētā līmenī. Caurskatāmības trūkums Spānijā līdz ar to ir novedis pie tā, ka Katalānija vēlas kļūt suverēna. Es augstu vērtēju regulas pielikumu, kurā ir teikts, ka ir jāanalizē saistība un miedarbība starp reģioniem un dalību valstīm. Gribēju pateikties referentē Šāronai Balzai un visiem deputātiem. Paldies! Pusotra minūte tagad zaļo grupas pārstāvim Svenam Gīgaldam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dargi kolēģi. Sākumā gribēju pateikt, esmu patiešām gandarīts, ka ir uzlabotas normas eh, par statistikas datu eh, ievākšanu, sociālie un vides eh, rādītāji arī tagad tiek vairāk ņemti vērā. Nu, nevajadzētu noklusēt, ka sarunas notika vairāk mēnešu garumā, bija visai asi konflikti ar dažām dalību valstīm padomē, kas nevēlējās, lai tieši valdības uzņemto risku ziņā tiktu ieviesta caurskatāmība, runājot arī par pensiju uh, fondiem un ārpus bilances riskiem un privātajām un uh, valsts partnerībām. Ir ļoti žēl, ka pēc tam, kad sešpakā vienojāmies par jaunām normām un par to, ka uh, um, valsts budžetiem ir jācīnās ar finanšu krīzi, mēs joprojām nevaram garantēt pietiekam augstu caurskatāmības līmeni. Joprojām ir pietiekami pievilcīgi uh, spēlēties ar līdzekļiem, uh, ieguldīt riska fondos, uh, darīt to necaurskatāmā veidā. E, tādēļ ir ļoti labi, ka tieši. Nē, runātājs sevi izlabo. Tādēļ ir ļoti bēdīgi, ka Vācija, kas pareizi ir tik punktuāla un visu grib izdarīt pareizi, šeit nostājās nepareizajā pusē. Mums vajadzēs uzsākt otro sarunu kārtu un vajadzētu padomāt, vai mēs varētu arī beidzot valstīm pieprasīt ieviest tik pat stingras noteikums kā finanšu institūcijām. Paldies! Paldies Gīgulda kungam! Tagad konservatoru un reformistu grupas vārdā uz vienu minūtu uzstāsies Vikija Fordas kundze. Paldies, valdības un valstu institūcijas uh, saņem naudu no cilvēkiem, no pilsoņiem, un tas ir tikai attaisnot, ka viņi vēlas zināt, kur šī nauda paliek. Un valdībai arī ir jāsastāda bilance. Pirms diviem gadiem es strādāju pie tās augtās sešpakas, un 27 valstis vienojās, uh, ka tās um, atklās gan aktīvus, gan pasīvus savās bilancēs. Tad, kad mēs runājām par detaļām, tad pēkšņi daudz lielas valsts saka, vai, vai, mēs pārdomājam, mēs vairs to nevēlamies. Īstenībā mazākās parlamenta grupas šo jautājumu atgriez darba kārtībā. Un mēs teicām, ka to cilvēku vārdā, kas ir maksājuši nodokļus, jums ir jāpastāst, kur šī nauda ir nonākusi. Pateicoties mazākajām parlamenta grupām, mēs varējām cīnīties par caurskatāmības ieviešanu. Paldies Fordas kundzei. Tagad eh, uzstāsies individuāli runātāji. Un pirmā no tām uz vienu uh, pusotru minūti runās Ildiko Galpēc kundze, lūdzu. Köszönöm a eh, szót, tisztelt elnök úr! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par ziņojumu. Mēs runājam par statistikas datiem un esam jau strādājuši pie līdzīga veida ziņojumiem. Vienmēr esmu norādījis uz to, ka datiem ir jābūt ļoti precīziem, pārskatāmiem, salīdzināmiem tiem jābūt pilnīgākiem, jānāk no uh, salīdzināmiem eh, informācijas avotiem un jābūt sistemātiskiem. Nav vienalga, eh, kā tiek veiktas analīzes, kas balstās uz statistikas datiem. Dažreiz man rodas tāds priekšstats, ka Eiropas komisijas dati ir bijuši vai ir bijuši neprecīzi līdztekus um, Eiropas statistikas datu bāzei uh, ir jāuzlabo arī nacionālās datu bāzes, jāparūpēs, lai arī to dati būtu uzticami. Es piekrītu tam, ka datu kopām ir jābūt sārskatāmām, ļoti kvalitatīvām. Mēs analizējam valstu ekonomisko situāciju, un pilsoņiem šie dati ir nepieciešami. Uh, ir nepieciešami tāpat uh, arī pašvaldībām un citām valstu institūcijām. Divas trešdaļas no kopīgām investīcijām tiek piesaistīts tieši reģionālā līmenī. Protams, sistēma vēl nav pilnvērtīga. Ziņojums man šķiet ļoti veiksmīgs, labi pārdomāts. Tieši tādēļ balsošu par to rītdienu. Un lūkšu jūs darīt to pašu. Paldies! Paldies, Gala Peltas kundzei, un tagad Tūnas un Hoinsteins kundze uz pusotru minūti. Paldies! Rītdien mēs balsosim par Šāronas Bolzas ziņojumu, un ir pienācis īstais brīdis, lai to darītu. Jo mēs jau par to sākām runāt pirms 17 gadiem. Eiropas ekonomiskā ainava ir eh, mainījusies. Mums vajadzētu šeit runāt par ekonomikas attīstību, izmantojot modernus datus. Uh, tādus datus, uz kuriem var paļauties. Statistikas dati ir nepieciešami, lai mēs varētu labāk uh, savas politikas vadlīnijas pieskaņot reālajām vajadzībām. Pateicoties šiem datiem un jaunajā likumdošanai, mēs varēsim panākt vairāk caurskatāmības. Mēs runājam par valsts struktūrām. Es domāju, ka regula par labu nāks galvenokārt tieši pilsoņiem, jo viņi varēs iegūt labu pārskatām informāciju par to, kas notiek viņu reģionā. Tas nāks par labu arī dalību valstīm, kas bieži vien pieņem politiskos lēmumus, balstoties tieši uz statistiku. Mums, protams, ir jāveic arī metodoloģiskā izpēte, lai labāk saprastu ekonomisko situāciju pašmājās. Uh, Mēs visu laiku runājam par to, ka piedzīvojam ekonomisko krīzi, un krīze ir pierādījusi, ka mums ir labāk jāapzinās, kādos apstākļos dzīvojam. Uzticami dati atļaus labāk atspoguļot ekonomisko realitāti, jo uh, dati tiek izmantoti nevis, lai um, aprakstītu reālo situāciju tagadni, bet lai arī pieņemtu tālajušas lēmums nākotnē nepieciešami pamatot dati, tādēļ mēs šo svarīgo ziņojumu atbalstīsim. Paldies! Tagad ir eh, izteikušies visi runātāji. Tagad uzsāksim brīvā mikrofona procedūru. Daudz kolēģi nevēlas izteikties. Divi ir pieteikušies. Katram būs viena minūte. Zaborskas kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Bija interesanti rakstīt, lasīt šo ziņojumu. Es īstenībā visu laiku esmu atkārtojusi, ka IKP rādītāji bieži vien rāda, rada tādu kolektīvo aklumu, jo IKP neatspoguļo uh, reālo situāciju valstīs, ir mazas rūpnīcas, mazi uzņēmumi, ģimenes. E, šie cilvēki, viņi visi pazūd kaut kur statistikā. Bet jāsaka, ka arī katra mājasaimniecība uh, e, dod savu pienesumu valsts ekonomikas izaugsmē. Tāpat ir jārunā arī par sieviešu nodarbinātību. Ja mēs, piemēram, samazinātu to stundu skaitu, kuru sievietes velta bērnu audzināšanai, mēs automātiski nepaukstinātu izaugsmas rādītājus. Vienkārši šai mātei vajadzēs pieņemt darbā auklīt un maksāt, maksāt viņai nav. Tātad tas statistikas datos neparādās šādas ekonomiskās aktivitātes. Paldies Annai un tagad uz vienu minūtu uzstāsies Paškas kungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Pamatotu datu apkopošana un atspoguļošana ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, kas eh, palīdz labāk izstrādāt ekonomiskās politikas vadlīnijas. Nacionālo un reģionālo kontu uh, sad, salīdzināšana un sistēma uh, atļaus ievērot vairāk sārskatāmības un pieņemt efektīvāks politiskos lēmumus. Es domāju, ka datiem ir jābūt realistiskiem, uzticamiem un uh, datiem tāpat ir jābūt arī salīdzināmiem. Tie ir jāapkopo, ievi ievērojot vienotu metodoloģiju visā Eiropas Savienības teritorijā. Tādēļ es atbalstu uh, grozījumu, kurā ir runāts, ka ir jāgroza sistēma apkopojot datus. Tā jābūt vienkāršai un salīdzināmai. Paldies! Esam beiguši brīvo mikrofonu. Tagad varam noslēgt debates, eh, un pirmais uzstāsies eh, komisārs Patočņiks, lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt eh, nedaudz precizēšu, jo Balz kundze minēja vairākas jomas, kurās parlaments bija īpaši aktīvs. Es gribu teikt, ka mēs esam panākuši labu. Eurostat task force on contingent liabilities was presented to. Mēs esam panākuši daudz progresa, runājot arī par iespējamām saistībām un dati, eh, kas ievākti par eh, pārādiem, privāto publisko partnerību eh, valstu garantijām. Tas viss tiks institucionalizēts. Mēs esam arī uh, izveidojuši anketēšanas sistēmu, tas būs pieejams 2014. gadā, un tāpat 2012. gadā mēs jau arī piedājam daudz datus, un no 2015. gada eh, būs pieejami jauni dati, un eh, komisija ir gatava eh, ekon komitejai piedāvāt ziņojumu atskait par savām, par savām aktivitātēm, tad, kad jūs to lūksiet. Es gribu teikt, ka daudzus gadus strādāju statistikas birojā Slovenijā biju tā valdes loceklis, arī savu diplomu darbu rakstīju par uh, eh, nacionālajiem kontiem, un daudzi minēja ESA 95 EKS eh, es dzirdēju pieminām šos Eiropas, Eiropas kontu sistēmu un gribu teikt, ka uh, politisko lēmumu pieņemšana nav iespējama bez statistikas datu apkopošanas un garām sarežģītām diskusijām. Citi EKS uzskata par tādu kā statistikas bībeli, tātad EKS 95 uh, līdz 2010 tas bija smags darbs, kas bija ieguldīts, lai spērtu šo soli. Mēs vēlamies izveidot uzticamu salīdzinājumu statistikas eh, ievākšanas sistēmu sistēmu un, protams, tas varētu izklausīties garlaicīgi, bet uh, neveicot grūtu, smagu darbu, nevar pieņemt eh, tāliešus lēmumus. Lielas paldies par jūsu darbu, un komisija ar nepacietību gaida nākamo sadarbības cēlienu ar parlamentu. Paldies komisāru kungam. Tagad pēdējā uzstāsies referente Šārona Balza kā oponenti. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Liels paldies par uh, devumu mūsu darbā. Žēl, ka jums nepatīk 16. cikls, bet ekonomikas jautājumi ir kaut kas izņēmuma. Mums par to visu laiku tiek teikts. Uh, statistika ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu operatīvo pārvaldību, un, manuprāt, šajā gadījumā mēs atbalstījām to, ka tiek atbalstītas konsultācija tiesības ar centrālo banku, runājot par deleģētajiem aktiem, un tāpēc mēs uzskatām, ka šis tāds ir tāds kā paplašinājums. Gan Fordas kundze, gan Gigolda kungs runāja par atbildību sabiedrības priekšā. Uh, Pie tā mēs arī pieskārāmies, arī pie obligātās uh, datu nosūtīšanas, pie tā arī atgriezāmies un uh, runājām arī par to, ka komisijai ir jāsniedz informācija par PPP un par dažāda veida saistībām, kas ir uh, šīs te lietas pamatā. Uh, Un vēl ir runa varbūt par citu ziņojumu, vai mums ir nepieciešams kaut ko vairāk darīt šajā jomā. Mēs tieši sekosim tam, kas notiek, un gribu jums teikt, ka darbs eh, tiek kontrolēts un tiek turēts grožos. Mēs uzskatām, ka EKS varbūt eh, jaunie EKS eh, spēs efektīvi darboties vismaz 15 gadus, un tas nodrošinās lielāku caurskatāmību runājot par dažādu veidu šiem kontiem. Mēs jau strādājam pie nākošā statistikas dokumenta, kas ir saistīts ar statistikas ietvaru un eh, statistikas iestāžu neatkarību, un šeit ir runa par regulu 223, kā mēs to saucam. Nu, diemžēl dalībvalstis eh, nav īsti gatavas eh, parakstīties uz lielāku caurskatāmību, piemēram, mājaslapās ievietojot e, ziņas mājaslapās, nes, neskatoties uz to, vai ir kaut, kādi, kaut kādas apņēmum, apņemšanās izteikts attiecībā uz konfidencialitāti. Vēlreiz gribu pateikties kolēģiem un, e, un komisijā un gribētu ieteikt atbalstīt šo te ziņojumu pirmajā lasījumā. Paldies, Balsas kundze, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to beidzam debatas par šo jautājumu, un balsojums nu, notiks rīt pusdienlaikā. Nākošais jautājums darba kārtībā. Vestlunds ziņojums par sabiedrības veselības aizsardzību pret